Okay, uh, colleagues, we would like to start this afternoon session. We had a change. Start with the hearing on the situation of human rights in Colombia. Mēs runāsim par cilvēktiesībām Kolumbijā. Jūs varat atcerēties, kad ir tirdzniecības līgums ar Kolumbiju un Peru tika apstiprināts 2011. gadā. Pirmais pants tirdzniecības līgumā ir saistoši saistības par cilvēktiesībām, kas bija būtiska daļa no tirdzniecības līguma, un nerespektējot tādus saistības, būtu pārkāpums tirdzniecības līgumam, ieskaitot iespējamību pārtraukt pilnībā vai daļēji līgumu. Parlamenta rezolūcija no pagājušā gada jūnija paredzēja uzklausīšanu par tirdzniecības līgumu ar Kolumbiju un Peru, un šodien mēs veicam uzklaušanos, kāds ir ietekme no tirdzniecības līgumu, aizsargājot cilvēku tiesības Peru un Kolumbijā. Mēs gribētu uzzināt vairāk no mūsu ekspertiem par uzraudzību, par cilvēktiesībām no visām pusēm, kā tas tiek nodrošināts, kas ir iesaistīti un vai visi iesaistītās puses ir piedalās šajā procesā. Brīvais tirdzniecības līgums, kā viņš varētu veicināt cilvēku tiesības, kādi ir instrumenti mūsu rīcībā un arī rezolūcija no pagājušā gada būtu, lai izsekot, pasekot līdz uzklausīšanām par ziņojumiem, kāda ir sekas no tirdzniecības līguma ieviešanas. Un šodien mēs esam savā uzaicinājuši ļoti iespaidīgus ekspertus. Diemžēl Mario Dalbī, referents par Kolumbiju. Inta ir mūsu tirdzniecības grupa, viņš patreiz ir Kolumbijā un, protams, tad viņš nevar būt kopā ar mums. Mums ir Bernt Lange, kas ir drošības klauzulas līdzautors. Un no Kolumbija, Eiropa, Amerikas Savienotās valsts, Paplona kungs, jāstās uz šo pusi, jā. Un Diego Martīnēs kungs, kas ir direktors pastāvīgai komitejai par cilvēku tiesībām, cilvēku tiesību NBO, un no ANO ir pārstāvs no augstās komisārs cilvēktiesību pārstāvs par cilvēktiesībām Kolumbijā, Mongāra kungs. Mums ir daudz būtiski devumi, visi nav, kas neierodās parasti komitejā, mums ir pārraide internetā un publikai, sabiedrībai, un tad es gribētu sākt uzreiz dot vārdu Monge kungam, kādām 12 vai 15 minūtēm. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji un paldies organizētājiem, komitejas dalībniekiem un parlamentu delegātiem, pārstāv no dažādām iestādēm, paneļu dalībnieki, dāmas un kungi. Galvenais mērķis šai uzklausīšanai ir kā brīvās tirdzniecības līgums iespaido cilvēktiesības. Es esmu vienojies ar organizētājiem, kad mēs nesam skaidrā viedoklī runāt par brīvo tirdzniecības līgumiem, ko ir parakstījuši Kolumbija. Birojas var garantēt līdzsvarotu misiju par cilvēktiesību izaicinājumiem, ar ko Kolumbija šodien sak, saskarās. Es gribu pateikties visiem jums, kas ir mūs uzaicinājuši uz uzklausīšanu. Daži ievadvārdi, un tad runa par saturu un kāda ir attīstība cilvēktiesībās Kolumbijā. Un tad es centīšos ļoti ātri runāt par cilvēktiesību situāciju visumā. Ievadvārdiem es gribētu teikt, kad birojas Kolumbijā ir saistīts ar Eiropas Savienību un dalībvalstīm, kas spēlē būtisku lomu konstitūcijas veidošanā 16 gadus atpakaļ, un viņš šodien turpin arī atbalstīt ar finanšu atbalstu, kas veicina sadarbību starp Kolumbiju un ANO augstā komisāru. Viņi uzrauga cilvēktiesības un dod un dod padomu un tehnisko sadarbību visām iestādēm un pilsoniskai sabiedrībai, lai uzlabot cilvēku tiesības. Vienošanās starp augstā komisāru un Kolumbijas valdību tik pagarināts līdz 2014. gada beigām. Tas atkārtoja oriģinālo mandātu un lūdz, lai birojas paplašina savu darbību un nodarbojās ar sarežģītām cilvēktiesību problēmām. Arī lūdzu, lai būtu vietējie cilvēktiesību indikators un mērīt progresu. Šobrīd birojs ir atvērs trīs jaunus birojus klusā okeāna piekrastē, Džoko, lai būtu dienvidu valsts dienvidu daļu. Birojs arī ir palīdzējis tematiskās prioritātes, lai uzlabotu iespēju palīdzēt cilvēktiesību jomā. Tas runā vairāk par upuriem, par cilvēktiesību aizstāvjiem, drošības spēkiem, ekonomisku, sociālu un pamatiedzīvotāju tiesības. Es gribētu šobrīd pārtraukt, un tāpēc, ka uzklausīšana ir par tirdznie, brīvās tirdzniecības līgumiem, brīvi, brīvo tirdzniecību līgumi ir daļa no globalizētās pasaules, un arī tā ir cilvēku tiesības un bizness. Un es jūs lūdzu jums izmantot šo realitāti un izpalīdzēt tiem, kas cieši no cilvēktiesību pārkāpumiem. Kolumbija ir videi un augstāk ienākumu valsts, daudzi brīvo tirzniecību līgumi, es minēšu Kanādu, ASV un Eiropas Savienību, un Kolumbija ir pieprasījusi piedalīties OECD visas, visos līgumos ir paredzēta cilvēktiesību klauzulas. Kolumbija ir piedzīvojusi svarīgas izmaiņas tiesiskā sistēmā, upuru atlīdzības likums, kas pārvērš upurus no tiesību turētājiem un arī atdod īpa, zemes īpašumus nabag iedzīvotājiem, kam tik atņemta, un zemes atlīdzības birojs veids sadarbojās ar izaicinājumiem, un 5,5 miljonu upuri ir tikuši reģistrētu Kolumbijā, un 200, pār pa 200 tūkstoši lēmumu ir pieņemti no 2011. gadam līdz šodienai. Otru juridisko instrumentu, ko es gribētu pieminēt, ir ietvars mieram un kā veids savus darbību miera jomā, ietvaru pamatlīgumu uzturēja augstākā tiesa un trešā daļa juridiskām reformai ir paplašināt militāro jurisdikciju. Un tas bija viens no pretrunā, pretrunīgākajiem lēmumiem, jo augstākais komisārs un referents uzskatīja, ka konstitucionālā reforma ir pretēji pienākumiem pielīdzināties starptautiskiem juridiskām prasībām. Tad paplašinātais militārā jurisdikcija tika atcelta kā nekonstitucionāla, bet valdība veiks jaunas reformas nākošā gadā. Tas ir, protams, galvenais politiskā, politiskais Risinājums ir miera izlīgums ar farka nemierniekiem. Vienošanās ir pieņemts divos no, darbkārt, no sešiem darbkārtības punktiem, un tas ir par piedalīšanos un iespēja, kad būs miers un cilvēku tiesības tiks ievērotas, nevarēt pārāk zem novērtēt. Mas sociālais nemieri, mas sociālai nemieri pārsvarā lauksaimniecības sektorā, kur piebiedrojas daudz citu sektoru, tā kā ir zvejniecība, zivsaimniecība un visām, visas protests izbeidz ar sarunu ceļā un izklaidēja demonstrantu prasības. Sociālā mobilizācija un runājot par jautājumu par tiesību aktiem, ir izpaudušies prezidentu un, un parlamentu kampaņā. Vēlēšanas notiks 2014. gadā. Šogad novembrī prezidents Santos paziņoja par nodomu kandidēt otru uz otru termiņu es gribētu runāt par cilvēku tiesību izaicinājumiem. Daži no tiem ir par tūlītējiem izaicinājumiem, par patreizējo konfliktu, un citi atkal nav saistīti ar to. Viens no izaicinājumiem ir, ka tie, kas ir saistīti ar konfliktu, es gribētu minēt tikai dažus. Viens no tiem ir upuru un zemes atlīdzības likums. Es gribētu teikt, ka progress ir veikts šajās kritīgā, kritiskās jomās. Stabilitāte ir tomēr roda bažas, jo upuri un zemes atlīdzību konflikts nav laba zīme, ja birojas strādā ar citām, ar vairākām iestādēm, lai risinātu šīs problēmas. Otrs izaicinājums, ko es gribētu minēt, ir par tiesību pārēju. Pēc 50 konfliktu gadiem nav viegli mainīt sabiedrības prātus un virzīties pie miera un tad cilvēku tiesību likumdošana bija šķērslis, lai sasniegtu mieru, un nevis kā veids, kā palīdzēt tiem, kas cieš no bruņotā konflikta. Ir iespēja izbeigt debates, cik sodā, sodīšanas tiesvedība ir vajadzīga, lai risinātu šīs problēmas. Trešais jautājums ir saistīts ar patreizējo cilvēktiesību pārkāpumiem, ko ir nemiernieku grupas veikuši. Lai būtu veiksmīgs mieru process, vajadzētu izbeigties šie pārkāp, pārkāpumi, bet iekšējais bruņotais konflikts turpinājās šogad. Militārais darbības no nosauktām partijām traucē mieru process un ir sekas par cilvēku tiesībām civilai, civiliem iedzīvotājiem, un birojas turpināja atgādināt divām galvenajām nemiernieku grupām par viņu pienākumiem cienīt cilvēku tiesības un ievērot startautisko likumdošanu. Par ceturto punktu, par cilvēktiesību izaicinājumu, ir runa par patreizējiem un iepriekšējiem saistībām ar militāro dienestu. Ir pastiprināta cilvēktiesība joma militārajā dienestā kopš 2008. gada. Ir samazinājušies pārkāpumi. Es arī gribētu minēt, kad birojas Kolumbijā sadarbojās ar militāro dienestu ikdienā. Sarunas ir ļoti patiesas, bet ir savu ierobežojumu, jo darbs ar pārkāpumiem iet daudz lēnāk nekā runāt par iepriekšējām pārkāpumiem. Vajadzību pabeigt cilvēku tiesību kultūru ir vajadzība ka tiek pieņemti tagadējie un iepriekšējie pārkāpumi un pāriet no noliekšanas un izbeigt šīs, šos pārkāpumus. Un vēl ir izaicinājumi par cilvēktiesībām, kas nav saistīti ar konfliktu. Un es vispirms minēšu jautājumu par cilvēktiesību aizstāvjiem. Birojas Kolumbijā Kolumbijai ir bažas par uzbrukumiem, par informācijas noplūdu no cilvēktiesību aizstāvjiem. Un ir arī draudi un telefona apdraudējumi, un šie pārkāpumi, šos pārkāpumus var attiecināt uz nemiernieku grupām. Daži pirmos gadu mēnešos apstiprināja 37 cilvēktiesību aizstāvju nāves. Lielākie daļa upuri bija kampusīnos un vadītāji lauksaimniecības rajonos un tie, kas protestēja pret lieliem projektiem. Lielākā daļa šie upuri darbojās vai dzīvoja lauks, lauku rajonos. Lai taupītu laiku, es mēģināšu drusku ātrāk. Es pieminēšu tikai to, kas saistīts ar mobilizācijas grupām. Kolumbijas uh, biroji ir dokumentējuši uh, šo grupu noziegumus. Uh, šie ir bruņoti vardarbīgi grupējumi, paramilitāras paramilitāro organizāciju atzari, kas uh, turpina neievērot Kolumbijas iedzīvotāju tiesības, nepievērš uzmanību uh, cilvēktiesību aizstāvjiem, valdībai, likumīgām tiesības sargājošajām organizācijām. Kādā Kolumbijas uh, rajonā ir pieredze birojā, vietējā birojā pieregistrēt 14 uh, slepkavības, ko pastrādāja šīs paramilitārās grupas. Tas uh, nozīmē sociālo uh, izkļaušanu, atstumtību, nabadzību un šādos apstākļos šīs paramilitārās organizācijas turpina savarvēt bērnus un tos izmantot. Uh, saviem nolūkiem. Valdība cenšas likvidēt šos grupējumus, bet problēma ir ļoti nopietna un iespējams miera nolīguma parakstīšana varētu nozīmēt vēl vairāk vardarbības. Līdz ar to mums nepieciešama uh, intensīvāka pieeja, vairāk centienu nacionālajā, reģionālajā un pašvaldību līmenī, un lai tiktu galā ar šo problēmu noslēgumam izteikšu divas uh, rekomendācijas klausītājiem. Visu pirms turpināt, te es lūdzu Eiropas parlamentu un dažādas iestādes, kas te pārstāvētas, turpināt politisko un finanšu atbalstu birojiem mm, šajā ļoti grūtajā brīdī. Augstā komisāra birojas un um, jūs varat daudz ko izdarīt, lai uzlabotu situāciju valstī. Un um, nākamais, tā kā mums nenotiek formālis dialogs par uh, brīvās tirzniecības nolīgumu ietekmi, es vēlos aicināt šo apakškomiteju uh, papētīt um, proaktīvāk nedaudz eh, šīs iespējas, lai būtu vairāk eh, konkrētas sadarbības ar augstā komisāru biroju mm, Kolumbijā un lai būtu skaidrs, kādi, kādus labumus šis nolīgums var mums dot. Paldies! Paldies, Mungai kungs, par šo ļoti detalizēto prezentāciju par cilvēku tiesībām. Eh, Kolumbijam. Tas tiešām bija ļoti informatīvs. Uh, ierosinu darīt kā ierasti, uzklausīt visus ekspertus un tad uzsākt diskusijas. Tagad uzklausīsim Diego Martīnes kungu, kas ir pastāvīgās cilvēktiesību un aizsardzības komitejas direktors. Lūdzu, Martīnes kungs. Itolās, senjorā prezidents. Labdien! Sirsnīgi jūs visus sveicu, priekšsēdētājs kundze. Cienītie deputāti, asistenti, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, un sveicu arī Kolumbijas valdības pārstāvis, kas ir šeit zālē. Sirsnīgs paldies par ielogumu šeit uzstāties un runāt par cilvēktiesību jautājumiem. Ir ļoti nozīmīgi, ka mēs varam informēt jūs par cilvēktiesību stāvokli mūsu valstī. Tāpat arī runāsim par uh, brīvās tirdzniecības uh, līguma uh, ietekmi uz manu valsti. Es gribētu pastāstīt par situāciju manas pārstāvētajā valstī un tad pievērsties tām sakām, kādas varētu būt privās tirdzniecības līgumam. Pirms uzsāku vēlos īsi pastāstīt par to, cik iedarbīgs ir eh, instruments, ko Kolumbijas valdība publiskoja 2012. gadā. Gribu pastāstīt arī par to, kādu ietekmi Eiropas Savienība var īstenot eh, saistībā ar brīvās tirdzniecības nolīgumu. Pastāstīšu arī par lauksaimnieku prasībām kādas ir izvirzītas, un tāpat arī pastāstīšu par miera procesu. Valdība un FAKP ir uzsākušas sarunas un cenšas noslēgt miera līgumu, kas ir vērsts uz ilgspējīga miera nodibināšanu. It īpaši gribu izcelt divus jautājumus. Pirmais ir lauksaimniecības attīstība. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Tā ir ideja, kas ir būtiska mūsu valstī. Tā paver jaunas iespējas. Un šeit jārunā par lauksaimniecības platību sadalījumu, jaunu sadalījumu. Nākošais ļoti būtiskais temats, par ko jārunā, ir viedokļu brīvība. Tas viss ir saistīts savā ziņā kopā un ir saistīts šī jautājuma kopējā risināšanā. Kopš šī gada augusta dažādas apvienības, kas apvieno lauksaimniekus, kalnrocībā strādājošos studentus un citus, ir uzsākušas izvirzīt prasības. Tās ir vērstas uz to, ka tiek prasīta labāka izturēšanās un situācijas uzlabošana cilvēktiesību jomā pēc uh, privās tirdzniecības uh, līguma noslēgšana ar uh, Eiropas Savienību. Pēc uh, atbilstošu līgumu parakstīšanu ar ASV situācija mūsu valstī pat pasliktinājās un pasliktinājās arī strādājošos stāvoklis. Pēc uh, tam, kad tika parakstīts uh, līgums starp Kolumbiju un ASV, praktiski pēc gada tiek uh, runāts par nolīguma parakstīšanu ar Eiropas Savienību. Jāsaka, situācija ir pasliktinājusies daudzās jomās. It īpaši gribu uh, uzsvērt uh, lauksaimniecību un lauksaimnieku attīstības iespējām. Par to daudz tiek runāts, par to daudz tiek runāts dažādos grēmijos. Gribu pieminēt dažas tēmas īpaši eh, izceļot eh, sēklas eh, pieejamību, benzīna cenu pieaugumu, valsts nepietiekamu aktivitātu lauku reģionu attīstībā. Tās ir tās lietas, kas mūsuprāt noteikti jāpārādās kuras noteikti uzmanīgi jāvērtē, gribu vēl pieminēt trīs nozīmīgas tēmas. Pirmkārt, Santoša politikas darbību attiecībā uz zemes platību atgriešam. Santoša valdība solīja, ka bruņoto konfliktu upuriem tiks eh, izmaksātas kompensācijas. Otrs jautājums ir arotbiedrība aktīvisti un uh, viņu situācija. Par šo jautājumu gribu nedaudz sīkāk pastāstīt. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums uh, saistībā ar neatliekamiem jautājumiem cilvēktiesību jomā. Likums par zemes uh, atdošana, atgriešana ir novedis pie lielām problēmām mūsu valstī. Mēs cerējām, ka likums par zemes, zemes platību atgriešanu novedīs pie situācijas uzlabošanos lauku rajonos, taču redzam, ka ir ļoti liels problēmas pielietojumā. Tieši tāpat kā Peru savu laiku šo mēģinājumu, kas būtībā tika uh, ļoti uh, pozitīvi iecerēts, nespēja īstenot. Pirmām, mm, pirmkārt, gribu norādīt uz to, ka šis process ir ļoti lēns. Kolumbijā 6,6 miljonu hektāru netiek eh, izmantoti. Tā ir lauksaimnieciski aktīvi neizmantota platība. Par šo zemi ir sastādīts likums, likums, kas paredz kompensāciju izmaksu. Vairāk nekā 40 tūkstoši pieprasījumu tika iesniegti ir pieprasījumi, kas uh, paredz uh, zemes uh, gabalu atdošanu, un uh, tikai 425 ir izskatīti. Tas ir ļoti neliels uh, procents skaitlis. Tas nozīmē, ka lielākā daļa no uh, šīs. Uh, neizmantotās zemes vēl nav pārdalīti. Iemesls tam ir tas, ka aizsardzības ministrija nepieņem skaidrs lēmums par to, kā šīs zemes platības tiek sadalītas vai pārdalītas. Tas ir saistīts arī ar reģistrācijas jautājumiem. Diemžēl manas pieminētā ministrija arī ietekmē lēmu pieņemšanu. Es jau uh, pieminēja, ka tikai 425 pieprasījumi ir apstrādāti, tie ir 0,1% no kopumā iesniegtajiem pieprasījumiem. Vēl viens nākošais jautājums, par ko jārunā, un tas arī ir samērā sarežģīts ir ta, nevis samērā, bet ir sarežģīts, tas ir saistīts ar, tos, ka, ar to, ka paramilitārās grupas vēl ir uh, aizvien aktīvas. Jānorāda, ka no 2008. gada līdz pat šim brīdim 21 nonāvēšanas uh, gadījums nav atklāts. Diemžēl ir samazināti arī budžeta līdzekļi, kas ir paredzēti upuru kompensāciju izmaksām. Šo problēmu risināšanai tiek piešķirta tikai 4% no NKI. Ja jūs parādzīsieties uz jūsu mapēs atrodot šo dokumentu grafiskajām daļām, Un, ja jūs paraudzīsieties ar 2002. gadu, tad redzēsiet, ka tie līdzekļi, kas ir piešķirti aizsardzībai, ir dubultojušies salīdzinot ar līdzekļiem un piešķīrumiem upur kompensācijām. Tas nozīmē, ka mūsu valdība vairāk atbalsta militāro budžetu nekā citus. Militārais budžets ir augstākais visā Dienvidu Amerikā. Nākošais jautājums, par ko grib runāt, ir cilvēktiesību aizstāvju un arotbiedrību aktīvistu situācija 2012. gadā. Vairāk nekā 25 aktīvisti tika nogalināti, un šogad šis skaitlis ir sasniedzis jau 16 cilvēkus. Un neskatoties uz šī uh, nonāvēto cilvēku skaita samazināšanos, domāju, jāsaka, ka tas ir nepieņemami augsts Jārunā tāpat arī par to, ka uh, cilvēkiem tiek draudēts, uh, cilvēki tiek nolaupīti. Jūs varat iepazīties ar uh, statistikas datiem, salīdzinot ar 2012. gadu, tomēr jāsaka, ka situācija nav uzlabojusies. Tagad gribu pievērsties um, tādai ļoti kompleksai tēmai, kas ir saistīta ar uh, protestiem, un tie ir lauksaimniecības sektorā esam notikušie a, procesi. Cilvēktiesība aizstāvi ir ļoti norūpējušies a, par a, situāciju. Manifestācija laikā, demonstrācija laikā vairāk nekā 40 cilvēki tika nonāvēti, 30 procesi ir ierosināti par notikušo. 308 sūdzības kopumā ir saņemtas. Eh, jāsaka, ka um, izmeklēšana notiek tikai desmitos, uh, desmit procentos no notikušo gadījumu skaita. Tāpat jāsaka, ka arī uh, izmeklēšana veids uh, militārā uh, krimināla policija, un tas ir šis uh, riska faktors tieši tādēļ, ka tā ir militārā krimināla izmeklēšana. 19 gadījumi ir eh, pārnesti uz šo militāro tiesu izskatīšanu, kas nozīmē, ka nu, praktiski cilvēki eh, nodarītājiem eh, ir iespēja izvairīties no soda. Es gribu vēlreiz uzvērt, ka demonstrācijas skaidri parāda, kā demonstrācijas un sociālie protesti tiek uh, militarizēti. 685 aresti uh, notika, 837 uh, veica uh, policija, bet jūs jau redzat, uh, ka skaitļi nesakrīt. No vienas puses runā par 685 gadījumiem, no otras par 837. Tā tad jāsaka, ka ir. Uh, aresti, cilvēki tiek aizturēti. Un tas viss šo um, demonstrāciju laikā. Tas nozīmē, ka aizturēšana ir patvaļīga, plaša, un cilvēki tiek uh, aizturēti un turēti slepenās vietās. Tas nav pieļaujami uh, saskaņā ar uh, vispasaules nolīgumu, kas ir um, vērsts pret cilvēku turēšanu nezinātās vietās. Uh, Nākošais 53 cilvēki ir arestēti pēdējo um, demonstrāciju laikā, un neviens nezin, kur tie tiek uh, turēti. Mēs esam ļoti precīzas uh, prasības uh, izvirzījuši. Mēs esam uh, datus uh, par uh, izmeklēšanām nosūtījuši arī mm, Eiropas parlamenta cilvēktiesību apakškomitejai. Runājot par uh, Kolumbijas valdības izstrādātajiem dokumentiem un uh, tāpat arī par tā saukto ceļa karti, jāsaka, ka tas nav divpusējs uh, instruments pielietošanai, tas nav tikai valsts uh, ziņā esošs instruments. Šis instruments visdrīzāk uh, nebūs veiksmīgs, jo tas nedod iespējas būtisku izmanē, iz, izmainīt situāciju cilvēktiesību jautājumā. Uh, ir jāstrādā daudz intensīvāk, ir nepieciešams, lai ceļa karte tiktu būtiski paplašināta. Un papildus tam jāsaka, jāsaka ka tad, kad tā tiek izskatīta un papildināta, piemēram, tieslietu institūcijās, šie izmaiņi, šie grozījumi arī ir būtiski un ietekmē situāciju. Bez tam mēs a, prasām, lai tiktu izteikts publisks atbalsts cilvēktiesību attīstībai un arī darbaņēmējiem. Arī šo aicinājumu mēs gribam izteikt jūs apakškomitē. Bez tam mēs aicinām ceļa kartē ieviest norādi uz to instrumentu uh, pielietošanu, kāda ir paredzēti vispārējā cilvēktiesību pamathartā. Mēs aicinām arī augsto komisariātu pievērst uzmanību uh, situācijai un domāju, ka, domājam, ka uh, dažādas uh, norādes un atsauces var ieviest arī ceļa kartē. Nedrīkst pieļaut arī nekādus uh, apdraudējumus un draudus. Uh, tam nop nopietni jāpērvērš uzmanība, tāpat arī ļoti uzmanīgi ir jāsako daudz nacionālo uzņēmumu darbam un to iesaistē. Paldies! Paldies Martīnes kungam! Tagad uh, Vinsons Kaligo Valuna no Kolumbijas uh, un ASV coordinaciones grupas. Presidenta, a los miembros de la mesa, a las organizaciones sociales, a los funcionarios del gobierno colombiano. Jā, paldies visiem. Eh, vēlos izteikt eh, sirsnīgus sveicienus šajā pēcpusdienā. Ha tenido como uno de sus ejes centrales la concentración de tierra, lo cual ha empobrecido. Es gribētu jūs eh, iepazīstināt ar situāciju, kāda ir attiecībā uz lauksaimniekiem, kas ir uh, pārvietoti. Tas ir novicis pie um, zemes atsevināšanas un arī pie uh, zemes, uh, uh zemes pārdalīšanas. Runātāja lūdzu nedaudz lēnāk nolasīt uh, viņa testu. Jā, viņa tekstu. Uh, Tātad mēs runājam par uh, lauksaimniecības jautājumiem. Uz uh, lauksaimniecības jautājumiem ir norādījusi arī Oxfam uh, organizācija 80 procenti lauksaimniecības teritorija atrodas 14% no 14% uh, ir to īpašnieku sadaļa, kas ir uh, rēķināta no kopējo lauksaimniecības zemju īpašnieku skaita. Tā tad ir ļoti liela nevienlīdzība apstrādājumās platības ziņā. 2009. gadā situācija vēl tikai ir pasliktinājusies. Līdz ar to Kolumbija ir valsts, kurā ir vislielākā nevienlīdzība. Un situācija ir salīdzināta ar Paragvaju un dažām citām Latviju Amerikas valstīm. Bez tam Ir jāuzsver, ka ļoti strauji attīstās uh, lopkopība un arī biodegvielas ražošana. 114 miljoni hektori, uh, hektāru teritorijas tiek izmantoti, 37% tiek uh, izmantoti uh, lauksaimniecības uh, vajadzībām sekojošā sadalījumā. 10 miljoni hektāri uh, lopkopībai, 10 uh, miljoni uh, dažādu graudu audzēšanai un uh, 22 miljoni ir, paredzē, ir uh, piem, izmantoti uh, dažādas, uh, dažādu kultūru audzēšanai. Uh, Kopš 2009. gada tiek aizvien vairāk biodagvielas ražots, un nākotnē visdrīzāk, ka šī tendence pastiprināsies. Diemžēl jāsaka, ka aizvien vairāk zeme tiek atņemta, un neskatoties uz jauno likumu par uh, zemes platību atgriešanu, situācija neuzlabojas. No 2012. gada 16. oktobra līdz 13. augustam 2013. gadā ir pieņemti tikai 50 lēmumu par zemju atgriešanu, un tas skar 12657 hektāru lielas platības. Bruņotā konflikta laikā tika uh, atsavināti vairāk nekā 6 miljoni hektāru zemes. Vēl jārunā tāpat arī ir par lauksaimnieku apdraudēšanu, par izteiktiem draudiem, par cilvēku nolaupīšanu un arī atsevišķos gadījumos nonāvēšanu. Šī problēma nav atrisināta, to nevarēja atrisināt, neskatoties uz jauno likumu ieviešanu. Daudzi no tiem a, grupējumiem, kas a, aktīvi strādā, lai a, būtu ļoti aktīvi šajās teritorijās, a, traucē procesam. Saskaņā ar Oksam, Oksfam rīcībā esošajiem datiem bieži vien pat atgrieztā zeme netiek. A, pienācīgā kārtā apstrādāta, un tās apstrāde ir saistīta ar plašām problēmām. Tas ir saistīts ar to, ka pēc būtības zemi būtu jāatgriež lauksaimniekiem, kas apstrādā nepārāk liels platības. Uh, Lai mainītu situāciju, jauns likuma projekts ir iesniegts uh, kongresā, tas tiks, uh, tas tiks skatīts 22. novembrī, bet uh, iespējams, ka mm, šī likuma pieņemšana nāks par labi tikai lieliem uzņēmumiem, jo tā parāda arī nesenā prakse. Jau 20. novembrī deputāti ļoti sašutuši izteicās par šo ziņojumu. Šeit runa iet par likumu numuru 135 pieņemtu 1961. gadā un likumu 160, kas ir pieņemts 1994. gadā. Runa iet par neapstrādātās ziņas atdošanu uh, apsaimniekošanā mm, juridiskām personām Un runa šeit iet par uh, zemes gabaliem, kas ir lielāki par 450 hektāriem. Šeit mēs runājam praktiski nu, par tādiem tā kā ģimenes uzņēmumiem. Un ar šo likumu zemes platības tiek piešķirtas lauksaimniekiem, kas apstrādā nepārāk lielas zemes platības. Tāpat gribu pieminēt vēl uh, likumu numuru 160 pieņem 1994. gadā par uh, īpašumu atgriešanu. Šis likums ir pieņemts ar mērķi padarīt uh, pieejamu uh, īpašumu un zemi nelielam lauksaimniekiem. 94. gada likums neļauj lielu īpašniekiem piešķirt. Uh, plašas zemes platības. Sākumā ir paredzēts piešķirt zemes platības sīkzemniekiem. Nākošais jautājums. Ir paredzēts pārskatīt reformas uh, īstenošanas laikā zemes gabalu lielumu, kāda tiek piešķirta. Lai lauksaimnieki varētu izmantot uh, zemes platības, viņiem jāiesniedz ir apstrādes projekti. Un tikai tad, kad tiek apstiprināti šie projekti, tad uh, lauksaimnieki saņem pieeju šiem zemes uh, gabaliem un tiesības tos apstrādāt. Ar šiem jautājumiem nodarbojas eh, to starp arī militāro lietu ministrija. Viedokļi par eh, jauno likumu ir eh, ļoti dažādi. Dažādas ministrijas ir arī izteikušas pretēju viedokli un kritizējuši eh, pieņemtos eh, lēmumus. Valdība eh, var sarunas ar FARC EP organizāciju, taču, diemžēl, likuma ieviešanas sekas ir tādas, ka nabadzība vēl tikai plašāka kļūst. Situācija jāmaina, jāaizsargā. Ir cilvēktiesības, mēs ceram, ka brīvās tirdzniecības nolīgums ar Eiropas Savienību mainīs situāciju un nedrīkst pieļaut to, ka vēl pastik, pasliktinās lauksaimnieku situāciju lauksaimniekiem jādod tiesības apstrādāt zemi. Ja tas tiek novērsts, tad tas rada tikai vēl vairāk konfliktu lauku apvidos. Un mēs esam redzējuši, ka šie konflikti vienmēr līdz šim ir apspiesti, izmantojot vardarbību. Mēs gribētu aicināt uh, Eiropas parlamentu izmantot brīvās tirdzniecības līgumu kā veidu un instrumentu, lai iespaidotu mūsu valdību un uzlabotu cilvēktiesības. Mēs sagaidām, ka Eiropas parlaments eh, iznos spiedienu uz eh, Kolumbijas valdību, lai novērstu to, ka tiek nogalināti cilvēktiesība aktīvisti. Skaitļi ir tādi, ka 2010. gadā tika nogalināti 32 cilvēki, 2011. 49 un 2012. gadā vairāk nekā 69. Līdz 2013. gadam, gada septembrim ir nonāvēti vismaz 52 cilvēki. Tie ir vīrieši, sievietes, tie ir uh, arotbiedrība aktīvisti, pamatiedzīvotāji. Tie 47 uh, vīrieši līdz šim bijuši un, 50, uh, eh, un, un 7 sievietes atvainojas. Vairāk nekā 50 uzbrukumi ir uh, notikuši, kas ir bijuši ļoti nopietni, tāpat arī 220 uh, eh, citi uzbrukumi. 272 aktīvisti ir uh, saņēmuši draudus un Tas nav pieļaujams. Nav pieļaujama ne šāda draudu izteikšana, nemaz nerunājot par nonāvēšanu. Ja mēs paraugamies uz uh, situācijas attīstību un uh, līdzekļiem, kādi tiek piešķerti, lai aizsargātu iedzīvotājs, lai aizsargātu aktīvistus, tad redzam, ka aizvien mazāk līdzekļi tiek piešķirti šiem mēšķiem, mērķiem. Īpaši jāizceļ tas, ka cilvēktiesību aktīvisti tiek, pret viņiem tiek, iz, tiek celtas apsūdzības. Tāpat jāuzsver, ir Davida Ravelo gad, gadījums. Tas ir cilvēktiesību aktīvists, kas ir notiesāts, viņam, viņa sots ir 17 gadi cietumā. Tiesas process nav bijis caurskatāms. Mēs no Eiropas parlamenta prasām, lai tas nodrošinātu uh, ceļkartas caurskatāmību, prasam to, lai eh, caurskatāmā veidā tiktu izskatīts brīvās tirdzniecības nolīgums, lai tiktu veicināti miera centieni un aicinām novērot uh, eh, sarunas uh, eh, starp valdību un FARC EP grupu. Mēs vēlamies, lai jūs īstenotu spiedienu uz mūsu valdību, uh, tādā izpratnē, lai eh, notiktu cīņa pret nesodāmību, lai netiktu atsavinātas zemes platības, un tas viss ir iespējams izmantojot brīvās tirdzniecības nolīguma sarunas. Mēs vēlamies, lai notiktu uh, regulāras cilvēktiesību novērošanas, novērošanas uh, delegāciju vizītes. Mēs vēlamies arī, lai netiktu sodīti lauksaimniecības organizāciju vadītāji, lai netiks pret viņiem vērstas represijas. Mēs aicinam aizsargāt dažādas iedzīvotāju grupas, lai uzlabotu situāciju kopumā. To visu var darīt izmantojot uh, arī ANO birojas mūsu valstī, kas aktīvi darbojas, lai ievērotu un veicinātu, uzlabotu um, cilvēktiesību situāciju. Jā, paldies! Paldies kolēģi kungam. Es domāju, ka visi mūsu eksperti tagad ļoti skaidri iezīmēja, cik uh, sarežģīta kompleksa situācija cilvēktiesībām ir tur uz vietas. Tagad uzklausīsim Berndu Langi kungu. Uh, Uh, kas ir ziņot referents um, drošības klauzulas jautājumos, un tad um, arī mūsu uh, locekļiem būs iespēja uzdot jautājumu. Paldies! Dargie kolēģi, dargie uh, paneļa dalībnieki! Paraugoties uz uh, to, ko um, tirdzniecības um, noliegums var panākt, lai uzlabotu cilvēku tiesības, tad es domāju, ka nu, pirmām kārtām ir uh, jāapzinās trīs lietas. Pirms mēs sākam konkrēti runāt par Kolumbiju, gribu uh, minēt sekojošo. Esmu absolūti pārliecināts, ka brīvās tirdzniecības nolīgums nenozīmē visu problēmu atrisināšanu kādā valstī. Mēs um, esam uzklausījuši par to, ka ir daudz problēmu. Šīs problēmas ir um, saistītas arī ar likumdošanu Kolumbijā, arī ar tādām jomām, kas, uh, nu, varbūt nav tieši saistītas ar tirdzniecības jomu. Es domāju, ka brīvās tirdzniecības nolīgumu nevar izmantot, lai visas problēmas atrisināt kādā valstī. Otrakārt, es domāju, ka ir ļoti skaidri jāapzinās, eh, ar kādām nozarēm, ar kādām tēmām ir saistīts brīvās tirdzniecības eh, nolīgums. Uh, 70% no precēm no Kolumbijas tiek ievest Eiropas Savienībā bez uh, muitas. Arī tād, tādās kritiskos sektoros, kā piemēram uh, ogles vai palmeļa, brīvās tirdzniecības nolīgums neko nemaina. Drīzāk uh, tad ir jāskatās, kādi uzlabojumi ir sagaidām šajā sektorā. Un nākošais jautājums par to, kāda valdība kāda valdība sastā, kādas partijas sastāda valdību. To uh, PDL nevar mainīt. Tas ir demokrātiskās uh, val, uh, sabiedrības uzdevums katrā atsevišķā valstī. Nu, tie ir tādi iepriekšēji novērojumi un piezīmes. Un bez tam, runājot par uh, brīvās tirdzniecības nolīgumu, tieši ar Kolumbiju esam uzsvēruši to, ka ir nepieciešami ļoti spēcīgi ilgtspējības aspekti kas nozīmē to, ka tās jomas, kas ir saistītas ar tirdzniecību, tiek īstenots, ievērojot saprātīgus un labus cilvēktiesību aizstāvju aizsardzības normas. Ir, kā jau tika pieminēts, devītais pants, un arī, kā priekšsādātāji jau pieminēja, pirmajā nolīguma daļā ir atsauce uz vispārējām cilvēktiesībām. Uh, Abi mans pieminētie instrumenti, nu, ja tā tēlaini var teikt, nav neko tādi asi uh, zobani. To pieņemšanai ir nepieciešama kvalificētā vairākuma sasniegšana ministru padomē nu, tad jau drīzāk ir jārunā, ka tīri šajos tirdzniecības jautājumos tie ir grūti pielietojami. Un bez tam situācija ir tāda, kāda tā ir. Eh, Kolumbijā tiek runāts par to, ka ir nepieciešama cita pieeja. Tādēļ mana iniciatīva bija tāda, ka mēs eh, tirdzniecības nolīgumu pavadam ar eh, rezolūciju, par to jau runāja arī priekšsēdētāji, un mēs vadam sarunas ar abām valdībām, ar Kolumbijas un Peru valdību, lai izstrādātu ceļa karti, lai uzlabotu cilvēktiesības. It īpaši tajās jomās, kas ir kādā veidā saistības ar tirdzniecību. Jāsaka, ka šis process ir samērā unikāls, vienreizējs. Es nemaz nezinu, kur vēl uh, pasaulē uh, Uh, parlaments uh, ir piespiedzis uh, suverēns valdības uzlabot ceļa kārti cilvēktiesību situācijas uzlabošanai. Es nevienu tādu gadījumu pasaulē nezinu. Līdz ar to Eiropas parlaments var ļoti, ļoti, teiksim, ar lielu pašapziņu teikt, jā, mēs esam. Uh, aktīvi strādājuši ar abām valdībām, esam panākuši ko, un vēl būtiskākais ir tas, ka mēs esam spējuši nodrošināt, ka tirdzniecības jomā, kurā ir um, runa par darba ņēmēja tiesībām, šīs tiesības ir ievērotas. Nu, piemēram, saistība līdz 2014. gadam 480 uh, eh, darba inspekcijas uh, darbiniekus uh, pieņemt palielināt apjomu arotbiedrības aktīvistu aizsardzībai. Tāpat izveidot Nacionālo konsultāciju dienestu, lai nodrošinātu kolektīvo uh, tiesību īstenošanu. Tāpat arī uh, uzlabot uh, krimināla izmeklēšanas situāciju, it īpaši, uh, kas skar uzbrukums, uh, un tāpat arī uh, kooperatīvo tarifu nolīgumu īstenošanu. Līdz ar to ļoti skaidrs uh, saistību kopums, kam piekrīt valdība. Un tagad būtiski ir tas pārbaudīt, cik tālu šīs saistības tiek ievērotas un īstenotas. Nolīgums ir uh, stājies spēkā 1. augustā, tas ir tāds uh, aizsākuma process. Process um, ir um, savā ziņā novēlots. Mēs jau domājam, ka būs iespējams jau pārbaudas mehānisms izmantot, pat labam tas ir nedaudz iekavējies. Tirdzniecības komitejā mēs esam izveidojuši monitoringa grupu, kas uh, uzrauga īstenošanu, un martā būs uh, organizēts uh, Kolumbijā un Pērūpa semināra, seminārs, seminārs par īstenošanu. Priekšstādātāji arī jau norādīja uz to, ka ir sasniegt vienošanās par to, ka mēs pārbaudīsim īstenošanas procesu tieši šajās valstīs. Pirmā zīmes, eh, pirmā reakcija nav viennozīmīga. No vienas puses ir vērojams, zināms, progress, kas ir saistīts ar eh, nolīgumu Piemēram, esmu apmeklējis Rakturves reģionā Herahones. Esmu diskutējis ar arotbiedrību pārstāvjiem, kas saka tādēļ, ka ir pievērsta šī lielā a, uzmanība. Raktuvju menedžmentā īpašnieki būtiski ir uzlabojuši darbņēmējas situāciju, tam tiek pievērsta lielāka uzmanība. Bez tam ir vairāki a, procesi. Uh, kas ir vērsti pret uh, normu neievērošanu. Jāsaka, ka ir samazinājusies vardarbība pret arotbiedrību aktīvistiem. Situācija vēl nav apmierinoša, bet katrā gadījumā ir signāli par to, ka valdība mēģina uzlabot situāciju. Ir pieņemta aizsardzības programma arotbiedrību aizstāvju aizsardzībai apmēram 100 miljoni ir uh, paredzēti pār pa 200 arotbiedrības aktīvistu aizstāvībai, un bez tam ir parakstīts pirmais kolektīvais lēmums uh, valsts sektorā. Tas līdz šim arī nekad tā nav noticis. Tas nozīmē, ka šeit ir tādi signāli, ka nu, vismaz virziens, lai ievērotu ceļa karti, ir sācies. Taču to arī referents šeit uh, uzsvēra. Un tiek runāts par to, ka tādas, tādas tendences, pret kurām jācīnās un ir jāuzlabo situācija. Nu, piemēram, um, prasības celšana pret uh, uzņēmumiem, kas nav ievērojuši starptautiskās darba organizācijas noteiktās darba normas. Uh, Tāda procesa ir aizsākta, bet acīm redzot, tie sodi, kas ir piespriesti, nav īstenoti šie uzņēmumi, nav maksājuši sodus, kas nozīmē, ka ir nepieciešams uzlabojums šajā jomā. Bez tam biežums, ar kādu darba inspekcijas tiek veiktas, nu, nenozīmē, mm, viss nenozīmē tikai tas, cik daudz cilvēku tiek pieņemta, bet ar, gan arī tas, kā tiek veikta šīs pārbaudas. Tas nozīmē, ka tādos sektoros kā kalnrūpniecība, cukurražošana, naftas ieguve, ostu darbs un puķu audzēšana jāveic izmaiņas, inspekcijām jākļūst biežākām. Bez tam jāsaka, tad, kad tiek pielietota vardarbība, tiek runāts par samazinājumu, bet šai vardarbībai jātiek izskaustai pilnībā. Demokrātiska valsts nevar akceptēt nekāda veida vardarbību pret uh, aktīvistiem. Bez tam kooperatīvu aizliegums tie ir nu, tā sauktie kooperatīvi. Tā ir tāda piespiedu apvienošana, uh, ko īsteno ar uh, tarifiem. Šī prasība aizvien vēl nav īstenota. Bez tam esam satraukti par to, ka tieslietu sistēmas reforma vēl nav īstenota pietiekamā apjomā. Un tas noved pie tā, ka aizvien vēl ir zināma nesodāmība īstenojot uzbrukums cilvēktiesību aktīvistiem. Tātad, uh, Dažās jomās ir uzlabojums, citās vēl ne. Mēs ļoti intensīvi strādāsim, lai arī turpmāk īstenot ceļa kartes pasākumus. Līdz ar to sarunās ar Kolumbiju tieši tā rīkosimies, jo tikai vārdi uh, bieži vien nepalīdz un nav pietiekoši. Paldies! Paldies Lanka kungam, un es uh, ceru, ka diģu treidu neesat uzgaidīt. Ja tagad es aicinātu izteikties kolēģus, komitejas, apakškomitejas locekļus, un tad varēsim atgriezties pie ekspertiem. Seši kolēģi pieteicās - Havita, Klute, Jekla, Weber, Adrikiene un es pati gribu izteikties. Mums jau tāpat ir garš saraksts. Tad Havita kungs lūdzu. Un paldies, priekšsēdētājs kundze. Tas ir, tas ir garš saraksts un, un patīk, ka mūsu prioritāte tiešām ir cilvēktiesības Kolumbijā šī problēma cilvēktiesībām tur pastāv jau ilgus gadus. Mēs tiešām cenšamies viņam palīdzēt, kā varam. Uh, Mums jau sešas reizes pēdējo 15 gadu laikā bija organizētas misijas Kolumbijā. Sociālas demokrāti tur bija īpaši aktīvi. Viņi arī organizēja, bija iniciatori šīs uzklausīšanas organizācijām. Es vēlos vēlreiz pateikties trim mūsu ekspertiem, īpaši Mongi kungam. Tā ir mūsu privileģija, ka Viņa šodien ir ar mums. Paldies arī Bernardam Lange. Viņš eh, arī Tirzniecības komiteja daudz ko dara, lai integrētu cilvēktiesības tirzniecības politikā. Zinu, ka īpaši šodien tas nav viegli, bet eh, mēs ar viņu vienmēr esam labi strādājuši un sadarbojušies. Tas, ka viņš ir šeit un eh, ir arī izteicies, ir ļoti svarīgi tas ir piemērs tam, ka tirzniecību tomēr var skatīt kopā ar cilvēktiesībām. Paldies Langa kungam par to, ka viņš šodien ir ar mums. Jautājumi, mm, kas man ir, es tos arī uzreiz uzdošu. Mongi kungs, mm, kā mēs diskutējām līdz šim, kad Kolumbijas uh, valdība šī gada martā publisko informāciju par cilvēktiesībām. Viņa teica, ka jūsu birojs varēs vēl trīs gadus turpināt darbību. Tagad šķiet, ka atbalsts tiks piešķirts vienam gadam. Es nevēlos, lai jūs runātu par iemesliem tagad publiski. Un vienkārši tas ir tāds modelis, kas atkārtojas jau trešo reizi. Šeit um, parlamentā mēs jau vairāk kārt aicinājām Bogotu pagarināt jūsu pilnvaru termiņu, un, un pēdējā brīdī mums tas bija izdevies. Ja jūs varat palikt amatā vismaz vēl trīs gadus, tas noteikti mēs būtu priecīgi, un mēs, to, mēs visi to atbalstītu. Hm, tā kā lūdzu priekšsēdētājs kundze jūsu secinājumos pieminiet, ka vēlamies, lai biroja Mm, pilnvaras, pilnvaru termiņš eh, tiktu mm, pagarināts vēl vismaz uz trim gadiem. Tad, protams, eh, šī augstasinīga eh, paramilitāro spēku noslepkavošana, kas notiek šai valstī, un tie skaitļi, ko jūs pieminējāt, arī šie spriedumi, kas tika pasludināti, un upuru skaits, kas mums ir, tas Eh, būs eh, svarīgs eh, temats, par ko mums runāt šeit apakškomitejā. Es vēlos, lai šie skaitļi būtu publiski pieejami, un es saprotu, ka ne visi cilvēki ir arī sodīti un tiesāti par šiem noziegumiem. Ļoti pārsteidzoši ir šie notikumi. Interesanti ir arī, ka militārā tiesu sistēma tēma piedalās eh, notiesāšanas procesā. Es vēlētos eh, IAS eh, ekspertu to pieminēt. Barnes Ešton teica, ka viņa ir pret uh, jurisdikcijas uh, pārbīdi, ka militārās tiesas uh, paņem šo kompetenci no civil tiesām, Ko um, EAS uh, eh, ir izdarījis, lai uh, paturētu kompetenci konstitucionālās, uh, konstitucionālajā tiesā, kas notiek Kolumbijas parlamentā. Jūs, Mongi kungs, esat diplomāts un runājāt diplomātiski, jums tā tas arī bija jādara, bet kad jūs runājāt pē par pēc demobilizācijas grupējumiem, kas uh, par 37 noslapkavošanām ir atbildīgi, kur gāja boja civiliedzīvotāji. Ko jūs domājat? Ko šeit dara valdība? Kāpēc šie grupējumi joprojām darbojas? Es saprotu, ka jūs nevarat tas skaidri izteikties, bet es to gribēju darīt jūsu vietā. Martīnes kungs. Par cietušajiem jūs runājāt. 90% mm, no visiem pieteikumiem zemes atdošanai vēl nav tikuši izskatīti, vai te ir paredzams progress, kam jānotiek, lai cilvēki varētu atgriezties pie savas zemes un strādāt tur mierīgi. Un tad, Martīnēs kungs, jūs runājat par streikiem. Uh, un protestiem Kolumbijā, kas notiek uh, kopš augusta. Tā ir uh, vislielākā mobilizācija valstī kopš 70. gadiem. Daži cilvēki teica, ka tam bija vairāki cēloņi. Uh, kā, cik, cik tālu tirsniecības nolīgumi ar ASV un Eiropu ir atbildīgi par šiem protestiem? Un Galego kungs noslēgumā par nolīgumu ar ASV. Es uh, uzmanīgi uzklausīju Berndu Lange par labiem nodomiem, kas uh, mums te ir, bet es zinu uh, par kongresa ziņojumu un par ASV darba ministrijas plānu par brīvās tirzniecības nolīgumu šajā oktobrī izskanēja mm, viedoklis par to, ka situācija Kolumbijā pasliktinās, mm, notiek slepkavības un mēs nonākam pie secinājuma, ka Kolumbijas valdība nepilda darba rīcības plānu un īstenībā pasliktina situāciju, nevis uzlabo. Uh, to, kā tas bija paredzēts. Ja gadu pēc uh, ASV darba uh, rīcības plāna izstrādes, tāds ir viņu secinājums, ko Eiropa var piedāvāt, kas būtu uh, faktiski labāk, kas tiešām uzlabot situāciju. Paldies, Klūta kungs! Jā, paldies, priekšsēdājs kundze. Es uh, gribu teikt, uh, paldies par šo uzklausīšanu. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs solis un elements pēc uh, tirdzniecības uh, nolīguma noslēgšanas, noslēgšanas starp Eiropas uh, Savienību un uh, Peru. Mūsu grupā GONGL Mēs esam tikušies ar ļoti dažādiem pārstāvjiem, ar cilvēktiesību organizāciju pārstāvjiem, sieviešu organizāciju pārstāvjiem, pamatiedzīvotāju grupu pārstāvjiem un uh, citiem. Tas, ko mēs šodien uh, dzirdējam šeit no mūsu Kolumbijas viesiem, apstiprina to, ko mēs esam sarunās jau dzirdējuši. Un man vismaz ir radies tāds iespējas, ka līdz šim tāda būtiska uzlabošanās nav uh, konstatēta Arī Bens Langa um, tikko teica, ka nu, ir atsevišķas tādas pirmās zīmes. Es nemaz to negribu at, uh, apšaubīt, bet es domāju, ka tie ir tādi atsevišķi punkti. Tu zini, kāda ir īpašā situācija ar lieliem uzņēmumiem, ar kalnu uh, rūpniecībā strādājošiem. Startautiski tie tiek kontrolēti un dažkārt intereses ir dažādas. Un, uh, Tas, ko mēs dzirdējām, tas īpaši ir attiecināts uz uh, nelielām cilvēku grupām mm, uz arotbiedrību pārstāvjiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, kas nestrādā tādos lielos uzņēmumos. Man liekas, ka viņu situācija ir sarežģīta. Esmu saņēmis arī vēstuli, ko ir man adresējuši dažādi cilvēktiesību organizācija no AS, no Vācijas Federatīvās Republikas Un acīm redzot, tagad atkal pasliktinās situācija. Arotbiedrība pārstāvis saņem vēl vairāk draudu un uh, viņa situācija kļūst aizvien sarežģītāka. Tas, kas līdz šim uh, ir noticis, tie, tie uh, pavadošie pasākumi tādi, kādi ir. Izstrādāt šī ceļa kārta, es nemaz neapšaubu to liederīgumu. Tas ir centiens kaut ko darīt, ko darīt vairāk nekā tirdzniecības nolīgumu noslēgt. Bet jautājums ir, vai pietiek ar to, ko esam līdz šim izdarījis, vai tas ir efektīvi, vai tas darbojas. Cik sapratu noteiktā, tas tā nav. Jādara kas vairāk. Un tādēļ jautājums arī ievarot manu politīvo perskatīvu vai brīvās tirdzniecības līgums pats nav problēma vai nav jānonāk pie citām līguma formām, kas būtiski ievērotu asimetrisko lielo uzņēmumu darbību un nelielo uzņēmumu darbību vai mums nebūtu jānonāk pie citām uh, tirdzniecības attīstību formām. Es neesmu pret uh, brīvās tirdzniecības līgumiem, mums ir nepieciešama tirdzniecība, bet man liekas, ka šis tirdzniecības līguma veids, uh, kādu līdz šim esam noslēguši, pats par sevi ir problemātisks. Un man liekas, ka šī problēma par to būtu jārunā. Uh, jo varbūt, ka tas nav tikai pietiekam, ja šo tirdzniecības nolīgumu būtībā jau ir uh, šīs problēmas, tad nepietiek jau tikai uh, ceļkartas uh, izveidot, lai arī cik labi būtu centieni to darot. Un gribētu arī no Kolumbijas kolēģi vēl uh, dzirdēt, kā jūs to novērtējat, vai perspektīvas izpratnē jūs to vērtējat kā pietiekam, tas, kas notiek ar ceļa karti vai arī varbūt vēl intensīvāk būtu jāuzdod jautājumu par tirdzniecības nolīgumiem. Paldies! Paldies Klūtas kungam, tagad Jegles kundze. Paldies priekšsētājs kundze. Paldies eh, par interesantajiem vārdiem un uzstāšanos par visu, ko jūs stāstījāt. Nemaz nepazīstu Kolumbiju, bet esmu lauksaimniece strādāju lauksaimniecības politikas jomā. Līdz ar to šādā veidā bieži esmu strādājis ar lauksaimniecības uh, jautājumiem un esmu arī referenta lauksaimniecības komitejā uh, noslēdzot līgumu par tirdzniecību ar Kanādu. Es gribētu uzdot jautājumu, kādu tad mēs, ko tad mēs vēl vairāk varētu darīt? Un Uh, vēršoties pie iepriekšējā runātāja, es vienkārši neko citu nevaru iedomāties. Es, nu, burtiski tā kā absolūti bloķētu. Ko tad vēl varētu iedomāties? Situācija ar PTO nerisinās, tādēļ mēs esam sākuši slēgt šādus divpusējos nolīgumus, formulējot tos. Es domāju un pieņemu, ka arī INTA varbūt uh, ar uh, tādu plašāku atbalstu no citām komitejām varētu atkāpties tikai no muitas un tarifu un daudzim, daudzam idejām. Arī Langs kungs par to runāja, ka jauns idejas ir, tām vajadzētu pievērsties. Šeit parlamentā vairākumā tad, nu, mēs vēl nesam tā viegli pieņēmuši lēmu visos līmeņos. No otras puses Es redzu, ka lauksaimniecības komitejā es Vācijā saņemu ļoti plašu kritiku arī, piemēram, Pāsnīca un citas organizācijas ir vērsušās un rakstījušas, mēs esam mainījušas kopē lauksaimniecības politiku, Un eh, jārunā par to, kā lauksaimniecība eh, es nāk, nākotnē izskatīsies un kādi būs šie jaunie ceļi un ko mēs eh, vēlamies. Noteikti, ka būs attīstība, bet mēs visas problēmas nespēsim atrisināt. Mans jautājums visiem, kas ir uzstājušies un pārstāv Kolumbiju, ir sekojošs. Papildus tam, kas vēl nav bijis veiksmīgs un kas ir sarežģīts vai arī kas ir kļuvis sarežģīts, Ko tad jūs vēl kā parlamentam varētu ieteikt, kā Eiropas parlaments jūsu skatījumā konkrēti varētu rīkoties? Ko mēs varētu labāk paveikt? Ko kādā nākotnes tirdzniecības līgumā mēs varētu labāk izdarīt? Par ko mums būtu jādomā, piemēram, ar e, ASV. Ja es pareizi atceros skaitļi, tad politiskais uh, ietvers, strateģiskais uh, ietvers nemaz nav uh, diskutēts. Ir tikai tirdzniecības jautājums skatīt. Nu, vismaz mēs varētu padomāt, vai uh, ejam pa šo ceļu. Un ievērojot visu šo koptēlu, varbūt, ka var ieskicēt nu, tādu virzienu, kurā mēs varam iet, un to varētu darīt uh, šie mūsu viesi. Paldies, Ieglis kundze, tagad Vēbers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šī parlamentā beidzamos pāris gadus, vismaz kopš es esmu bijis parlamentā kopš 2007. gadā, tad es esmu uzklausījis vairāk, es esmu piedalījies vairākās uzklausīšanās par situāciju Kolumbijā un debats palielinājās pirms daudz partiju, jo es pastāvu, kad tas ir daudzpusīgi līgums, tas nav tikai brīvās tirdzniecības līgums, tas ir vairāk par to. Un es gribētu saprast, uzklausot mūsu viesus, ko viņi varētu teikt šajā lietā, jo mēs esam parakstījuši līdzīgas līgumus ar citām valstīm, kur situācija cilvēktiesībās nav pati labākā, varbūt ne tāds, kam ir bijis pilsoņu karš, tā kāds ir, tāds, kāds ir bijis Kolumbijā. Nu, Skatoties uz teikto, tātad Kolumbijas valdība mūs piekrāpa, mēs parakstījām līgumus un tad pasliktinājās cilvēktiesību situācija, vai ir kāds nodoms vispār neiet labā virzienā, vai iet pareizā virzienā, bet ne ar pietiekamiem rezultātiem, Es domāju, ka ir svarīgi to saprast, arī tāpēc, kad mēs neuzskatījām, ka parakstot šo līgumu, tad mēs risinātu visas cilvēktiesību problēmas Kolumbijā. To mēs nedomājām. Ideja bija mēģināt palīdzēt ekonomiskai attīstībai un kopā ar ekonomisko attīstību tad uzlabotos sociālā vide, un tāpēc ir būtiski saprast. Es gribētu drusku vairāk dzirdēt no Mongas kunga par reformām, kas ir ļoti uztraucoši un militāro tiesas lomu. Jūs minējāt, ka to atteic konstitucionālā tiesa procedūra dēļ, bet teica, ka reformas turpināsies, bet vai jūs varētu detalizēt pastāstīt, kā tas turpināsies, un es arī labprāt gribētu dzirdēt jūsu atbildes par jautājumu, ko uzdeva mūsu kolēģis Howard Kungs par bandas krimināles, kriminālu bandēm, jo pēc jautājumi, vai tas ir valsts politika nogalināt cilvēks, izmantojot kriminālu bandas. Un tas mums ir jānoskaidro. Tas nav par diplomātiskiem vārdiem, bet tas ir par nozīmi vārdiem. Jūs minējāt jautājumu, ka mēs runājam par paramilitārām grupām, kas rīkojās ar saiknē ar valdību, un tas ir valsts politika. Un tad ir skaidrs, tad varbūt mums ir jāpārskat mūsu situācija, mūsu saistības ar Kolumbiju. Paldies, Vēberskundze. Mēs pēc četrām minūtēm būsim pie, tuvojušies darba noslēgumam. Un uh, grāfs Lamstors piekrita, ka mēs varētu 15 minūtes vēl ilgāk strādāt. Mums ir divi vēl runātāji, tad pievērsīsimies nākošajam jautājumam. Ja gribat saņemt uh, atbildes, tad mums būtu jābūt uh, īsiem. Lūdzu. Howard kungs, es, tas ir kārtības. Es neteicu, ka tā ir valsts politika. Tas ir ļoti piemērots jautājums, bet es gribētu pateikt, kad tas nebija jautājums, ko es uzdevu, jo varbūt ir bijis pārpratums. Jūs teicāt, ka viņi darbojās ar apstiprinājumu no valsts, no valdības, un es vienkārši atkārtoju tos vārdus. Andrikinis kundze, paldies, es runāšu savā dzimtajā valodā, lietuviešu valodā. Tātad, ja atļausiet, uh, eh, teikšu eh, sekojošo. Es uh, atvainojos, ka nedaudz uh, vēlāk ierados uh, sēdē un uh, gribu uh, arī vēl. Uh, uh, pievērsties tiem kritiskajiem vārdiem, kādi izteikti par brīvās tirdzniecības līgumu. Mēs esam ratificējuši šo dokumentu, un es strādāju ne tikai šajā komitejā, bet arī starptaut starptautiskās tirdzniecības komitejā, un mēs esam balsojuši par šo nolīgumu Inta komitejā. Es nāku no Lietuvas. Mēs esam 2004. gadā iestājušies Eiropas Savienībā. Pirms 20 gadiem Lietuva noslēdz brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību, un es ļoti labi atceros, kas toreiz notika. Uh, bija dažādas um, bāžas, um, notiek dažādi strīdi. Tik runāts, ka nu, tagad uh, bagāti ārzemnieki ieradīsies un bagāti koncerni ieradīsies un par pāris uh, centiem mm, nopirks mūsu uh, zemi. Mēs esam Eiropas centrā un viss vēlas uzpirkt zemes. Mēs jau 20 gadus esam noslēguši brīvās tirdzniecības nolīgumu, nekas nāc nav noticis. Mūsu valstī ir pieņemts likums. Uh, Tas aizliedz ārzemniekiem pirkt zemi, bet tie var īrēt zemi 99 gadus. Mēs plānojam izmainīt šo likumdošanas normu un atļaut ārzemniekiem pirkt zemi ekonomiski izmantojams platības. Varbūt, ka šīs Kolumbijas lauksaimnieku bažas arī drīzāk ir saistītas ar to, ka Kolumbijā lieli koncerni darbojas un netik ļoti ar brīvās tirtniecības noliegumu. Bet arī runājot par Kolumbijas situāciju, ir iespēja pret monopoliem vērsties. Uh, Tagad par cilvēktiesību situāciju. Jūs uh, runājāt par uh, skaitļiem, par um, vardarbību vērstu pret arotbiedrību aktīvistiem un to nogalināšanu. Mēs domājam, kā varētu rast instrumentus, lai uh, uzlabotu situāciju, uh, lai novērstu draudu izteikšanu, vardarbību. Draudi, vardarbību un nonāvēšanu um, raksturo kopējo situāciju uh, Kolumbijā. Ar FARC uh, tiek uh, vestas sarunas jau ilgāk nekā gadu, daudz kas ir panākts. Tādēļ skaitlis ir tāds, kāds tas ir, tie ir tādi, kādi tie ir īstenoti. Un noslēgumā, protams, gribu teikt, ka jāseko uzmanīgi cilvēktiesību situācijai Kolumbijā un mums ir jāuzņems mūsu atbildību. ANO ah, cilvēktiesību ah, komisijai jābūt pārstāvētāji Kolumbijā un jāpiedalās aktīvi procesos. Brīvās tirdzniecības ah, nolīgums tās kopumā var tikt izmantots un tas ir jāizmanto, lai uzlabotu situāciju kopumā. Man ir jautājums Mongas kungam. Es runāju ar sieviešu miera asociācijas Kolumbijā, un viņi man teica, ka miera sarunās Havānā nav neviena sieviete, kas piedalās pārunās, un viņi centās sasniegt tos, kas ir klāt, jo kara noziegumu ir ļoti daudz vardarbība, un es gribu jautāt, vai ir centieni iesaistīt sievieti abās pusēs, abās sarunu pusēs. Un ir arī jautājums ārējās darbības dienestam. Mēs runājam par seksuālo vardarbību konflikt zonās, un ja viņi runāja par prioritārām valstīm, tad viņi runāja arī Kolumbija bija sarakstā, un viņi arī skaidri teica, ka valdība ne, nevajag negribīgi runā par šo jautājumu, un varbūt jūs varat runāt arī par šo. Tad jums ir ļoti izaicinošs uzdevums, ļoti īs, bet visaptveroši izteikties. Mēs esam dzir, uzklausījuši daudz analīzes, bet lūdzu runājiet tikai par savu daļu. Jean-Pierre. Jā, paldies! Vispirms es gribētu atbildēt jautājumu, ko uzdeva par militārās jurisdikcijas maiņu, kā atgādināja, bija izteiciens no augstā pārstāvja biroja, kas izteica bažas par šo reformu. Tagad mēs esam uzklausījuši ziņas par konstitucionālās tiesas lēmumu, kas paziņoja, ka šī reforma nav konstitucionāla. Tātad Kolumbijai ir jāizlem, kādu soļu spērt pēc konstitucionālās tiesas lēmuma. Domāju, ka tā ir iespēja pārskatīt reformas, un tur es gribētu piebilst, ka ir daudz pieredzes šajos jautājumos, gan startautiski un it sevišķi Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā mums ir 28 dalībvalsts, atšķirīgas tradīcijas par tiesību, ak, ties, tiesām, bet ir daži, daži lietas, ko var paredzēt. Mēs esam piedāvājuši Kolumbijai, lai veikt, kā izmantot likumdošanu un militāro, militārās tiesas, un tas ir piedāvājums, ko Kolumbija varētu apsvērt un pieņemt, padomāt par šo reformu. Es gribētu arī runāt par seksuālo vardarbību sievietēm. Tā ir problēma Kolumbijā, un tā ir viena no prioritārām darba uzdevumiem, runājot par cilvēku tiesībām Kolumbijā. Ir, tas ir jautājums, kas tiek regulāri pārunāts dialogā starp ANO un cilvēku tiesībām Kolumbijā. Mēs atbalstam vairākus projektus piemēram, lai atbalstītu upurus cietušos ar apvien pārkāpumos pret sievietēm, un, protams, to mēs zinām, un tas ir mums augsta prioritāte, un mūsu delegācija Kolumbijā strādā pie šī jautājuma. Mēs atbalstam arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Mums ir liels skaits palīdzības projektu par cilvēku tiesībām Kolumbijā. Mēs strādājam gan ar NVO, gan ar ANO organizācijām. Mēs arī strādājam ar Amerikas valstu organizācijas misiju, un mēs arī sa gribam sadarboties ar augsto komisāru cilvēktiesībā, jo mēs uzskatām, ka viņi veic milzīgu darbu, būt kontaktā ar cilvēkiem, un tas ir viens no mūsu labākiem avotiem, kā risināt šīs problēmas. Es varētu paplašināt savu domu, bet es domāju, tur es arī beigšu patreiz. Paldies. Paldies, Baukungs, un tagad no tirdzniecības ģenerāldirektāra direktorāta. Paldies. Es centīšos īsi izteikties. Kā diskusija rāda, tad cilvēktiesība ir ļoti svarīgs politikas mērķis, un tas arī ir integrēts tirdzniecības politikā, lai īsumā atbildēt un lai piedāvāt kaut ko interesantām sarunām, ko, kā varētu ietekmēt tirdzniecības līgums, kā varētu ietekmēt cilvēktiesības, tad līgums ar Kolumbiju un Peru var pozitīvi ietekmēt cilvēktiesības Kolumbijā un Peru, un zināmā mērā tas jau to ir darījis, jo ir jau ceļu karte, un arī Bernt Lanke, ko uzsvēra. Ļoti īsi es gribu uzsvērt, mēs uzskatām, ka nolīgums var dot pozitīvu stimulu cilvēktiesībām, un to ko mēs darīsim nākošos mēnešus. Mēs iesim uz īstenošanas fāzi nolīgumam kopā ar Peru un ar Kolumbiju. Un vispirms mēs uzskatām, ka visumā nolīgums, ko mēs esam parakstījuši ar Kolumbiju un Peru, ir veids pozitīvu ietekmi, lai būtu ilgspējīga attīstība un uzlabot uh, cilvēktiesības visās šajās valstīs. Daļai tas ir tāpēc, kad ir uzlabots ekonomiskās iespējas, jo tas pastiprina un uzlabo demokrātiskas iestādes, un vairāk tiesiskums notiek, un nolīgumā, ko mēs esam parakstījuši, tur ir juridiskas saistības, kas atrunā ekonomisko attīstību un cilvēktiesību. Piemēram, ja mēs runājam par nodaļu par tirzniecību un ilgspējīgu attīstību, bet arī tāds līgums, ko mēs esam nu pat noslēguši, tas ir tikai noticis beidzamos gados. Šīs nolīgums dod lielāku lomu pilsoniskai sabiedrībai tieši īstenošanas fāzē, piemēram, nodaļu par ilgspējīgu attīstību, un tas dod stingrāku balsi pilsoniskai sabiedrībai, un uzklausīšanās šodien ir labs piemērs tam. Un tas arī dod stingru mandātu komisijai un parlamentam, lai izsekot šīs lietas. Un es gribu uzsvērt to, ko komisija dara šobrīd, lai darītu mūsu daļu, lai nolīgums tiek īstenots un ka viņš izpild savu potenciālu gan tirdzniecībā, gan cilvēktiesībās. Vissvarīgākais aspekts ir, ka mēs vēršamies uz pirmo tirdzniecības komitejas sanāksmi, cerams nākošgad, kaut kad pavasarī nākamgad, un, lai nonāktu pie tādas sanāksmes, mums būs san apakškomitejas sanāksmes, un viena no tām apakškomitejām ir par starptautisko attīstību, kas ko mēs uzskatām, ka būs februārī, notiks februārī, un tajā sanāksmē būs dialogs ar pilsonisko sabiedrību. Tā, tā būs ļoti svarīga sanāksme, jo ne tikai tur runās par, un mēs noteiksim pamat noteikums, kā mēs nākotnē strādāsim, tāpat kā notika ar nolīgumu ar Koreju. Un tad beidzamais jautājums, ko es gribēju pieminēt, ir, mēs esam pilnībā gatavi un vēlamies izsekot ikgadējo ziņošanu par nolīgumu īstenošanu, kā mēs vienojamies, kādas saistības mēs uzņēmām, runājot par divpusējām nolīgumu un tad mēs ceram, ka tas būs gatavs pirms nākošā gada vasaras, un tad runa par rīcībām, ko atsevišķās puses veiks, lai īstenot šo nolīgumu, un tad tas ir arī pildīt pienākumus tirdzniecības un ilgspējīgās attīstības nodaļa. Un ir arī citas lietas, kas ir svarīgas, piemēram, atbalstīt cilvēku tiesības aspekts un pienākums šajā nolīgumā, bet to ļoti labi ap, apkopoja mans kolēģis. Paldies! Un tagad mums jāatgriežas uh, pie panel ekspertiem. Es tagad sākšu nedaudz citā secībā, bet es lūkšu jūs. Uh, atbildēt uz tiešiem jautājumiem. Un citādi mēs uh, vēlreiz, vēl trīs reizes uzklausīsim jau izskanējušo. Galēga kungs, lūdzu. Paldies. Jā, paldies. Un tagad par tiem jautājumiem, kas uh, tiek uzdot par brīvās ticēncības um, nolēgumu starp ES un Kolumbiju un par to, vai šādā veidā nebūtu vēl vairāk, to seks nebūtu tāds, ka būtu vēl vairāk uzbrukumu personām. Var teikt sekojošo. Līgumā tiek runāts par dabas resursiem. Spriedzi rodas divu faktoru dēļ. Pirmkārt, tā ir apbruņotu grupu klātbūtne. šādā veidā to klātbūtni vienkārši noved pie tā, ka veicina baiļu faktoru klāt esamību. Cilvēki mēģina protestēt, notiek vairāk demonstrāciju, protesta akciju. Valdība ir paziņojusi, ka šādi streiki tiks un šādas demonstrācijas tiks apspiests. Uh, Diego Martīnas arī norādīja, norādīja uz to, ka 14 uh, eh, lauksamnieku apvienību uh, aktīvisti tika nogalināti praktiski pusotru mēnešu laikā. Nākošais jautājums, kā starp uh, lielām, valstī, lielām un mazām valstīm slēdzot līgumus varētu labāk sabalansēt situāciju. Uh, Es domāju, ka lieli uzņēmumi Kolumbijā un Eiropas Savienībā var daudz darīt, lai veicinātu cilvēktiesību īstenošanu. Piemēram, savos šajos lielajos uzņēmumos. Tāpat arī tie var būtiski darboties, lai uzlabotu ceļa kartas īstenošanu. Nu, visdrīzāk, ļoti sarežģīti e, ir atrisināt visas situācijas, bet ceram, ka brīvās tirdzniecības nolīgums palīdzēs labot cilvēktiesību situāciju. Nākošais jautājums par progresu, vai tāds ir Kolumbijā. Nu, tā retoriski e, uzdodot jautājumu, es domāju, ka progress tomēr ir. Kolumbijā, piemēram, ir nacionālā iestāde personība aizsardzībai. Ir pieņemti e, likumdošanas akti dekrēti, ir aizsākts process, kurš ir vērsts uz to, lai labāk izdiskutētu, plašāk izdiskutētu aizsargu pasākums. Ja visus pasākums cilvēktiesību aktīvistu un arotbiedrības aktīvistu aizsardzībai īstenot, tas būtu liels progress, bet, diemžēl, daudz no tādiem pasākumiem tikai formulēt nes īstenot notiek ikdienas uzbrukumi cilvēkiem. Tādēļ jautājums jāuzdod tādā veidā, kā šos priekšlikumus, kas ir likumos, tiešām varētu pareizi īstenot. Nākošais jautājums par zemes platību koncentrāciju. Es nezinu, kāda situācija ir Lietuvā, bet uh, Kolumbijā ir tā, ka 14% īpašnieku. Viņu īpašumā ir 80% zemes, līdz ar to ļoti lielam skaitlam sīkzemnieku nav pieejas zemē. Līdz ar to ir nozīmīgi aizliegt to, lai privāti ar zemju uzņēmumi varētu uzpirkt plašas zemes teritorijas. Es domāju, ka ar šādiem pasākumiem mēs varētu uzlabot um, sīkzemnieku pieeju zemē, respektīvi spēju iegūt šādu zemi. Bez tam ir um, likumi, kas ir um, vērsti uz sīkzemnieku aizsardzību. Tāpat grib pieminēt uh, to uh, likumu izstrādi Kolumbijā, kas ir domāti lai. For two minutes, please. Lai uh, zemes uh, neizmantotās plas, platības uh, spētu pārvērst par lauksaimniecīgi izmantotām zemēm. Nākošais runātājs. Tie divi jautājumi, kas man tika uh, uzdot, uz tiem gribētu atbildēt sekojošā veidā. Eiropas Savienība vēlas uh, tādos ļoti sarežģītos apstākļos um, aktīvi strādāt. No vienas puses mēs redzam, ka runa iet par valsti, kas uh, tirgojas un ka šī tirdzniecība ir savā ziņā saistīta ar vardarbīgām metodēm un pasākumiem. Līdz ar to ir ļoti sarežģīti īstenot ceļkārti, ja uh, ir arī vēl citas uh, pavad problēmas tās lielā mērā ir saistītas ar vardarbību. Bez tam runājam šeit par valsti, kurā zeme ir sadalīta viss iespējami netaisnīgākajā veidā. Un ar eh, šo valsti tiek noslēgts eh, brīvās eh, tirdzniecības noliegums. Lielākais zemes platība īpašnieks viņa vārds ir Urbede Esterius. Viņš eh, ir panācis to, ka viens no lauksaimniecības organizāciju vadītājiem ir aizturēts. Un kamēr mēs, kolumbieši, mm, paši nesam vienojušies par to, uh, kāda val, kāds valdības modelis un kāds valsts modelis ir tas, ko mēs gribam. Nav arī tāda ceļa īstenot uh, pilnā apmērā brīvās tirdzniecības nolīgumu. Man liekas, ka sarunas ir jāpārtrauc un nedrīkst būt uh, noslēgts tāds līgums. Nākošais. Jums uh, ļoti īsi jāatbild pārtrauc priekšsēdētāju. Tā tad nākošais jautājums par upuru aizsardzības uh, likumu par to runājot, jāsaka, ka nevar runāt tieši par progresu. Official, I think you. Paldies! Mangai kungs, ja jūs varētu iekļūties divas minūtēs. Paldies, Havit kungs, par eh, jūsu uzdotajiem jautājumiem un izteiktajām piezīmēm. Par eh, valdības piešķirto mandātu runājot, jāsaka, ka šī mandāta paplašinājums un uh, mandāta uh, pagarinājums ir tā formulēts, ka misija varētu strādāt vēl trīs gadus, bet nākošā valdība vēlreiz eh, var pārstrādāt eh, šo eh, modeli. Un šai nākošai valdībai tad tiek dot iespēja izskatīt šo jautājumu. Es ļoti ceru, ka jūs visi mūs atbalstīsiet, un mēs ceram, ka mūsu mesija varēs turpmāk strādāt, un ka arī nākošā valdība pieņems lēmumu, kas iet šajā virzienā. Tad nākošais jautājums par pozitīvām tendencēm. Jāsaka, ka tikai nedaudz uzbrukumu ir noskaidroti, un mēs runājam par skaitu līdz 1500 eh, upuriem gadā, un tikai 14 tiesas spriedumi ir eh, pieņemti pagājuši gadu, eh, bija tūkstoši uzbrukumu gadījumu. Tas tiešām nav labs, nav veiksmīgs rezultāts. Tagad par um, tieslietu reformu un militārajām tiesām. Eštons kundze un uh, arī daudz citi ir uh, pauduši neapmierinātību par reformas progresu. 2012. gada augustā Kolumbijas valdība pieņēma lēmumu par uh, reformām, un daļa no tām ir pretrunā ar uh, vispārējām konvencijām. Militārā izmeklēšana nav uh, akceptējama. Ir jāpanāk paradigma maiņa. Tad uh, Nākošais jautājums, kas tika uzdots par bruņotajiem grupējumiem, par militāriem grupējumiem, tajos bieži iesaistās uh, cilvēki pēc uh, demobilizācijas. Dažkārt tās ir arī sistemātiskas uh, darbības. Un tagad Langenkungs pavisam īsti trīs lietas. Tas nolīgums, kas ir noslēgts, ir asimetrisks pretstatā tam, kas ir noslēgts ar ASV bieži vien tas tiek jaukts. Mēs tieši, nu, piemēram, piena lauksaimnieku uh, uh, gadījumā 20 gadu pārējais laika esam paredzējuši. Mēs atbalstam mazos uh, pienražotājus ar 30 miljoniem. No Eiropas līdzekļiem to nedrīkst aizmirst, ASV tā nedara, bet jāuzsver, ka asimetriju var vēl attīstīt, lai uzlabotu potenciālu. Līdz ar to jāsaka, ka nu nav vēl nebūtu sasniegts uh, nav izsmelts viss mūsu instrumentu klāsts. Bez tam nākošais ir dialogi, ir dažādas aktīvu pasākumu kopas, tiek atbalstīta pilsoniskā sabiedrība. Ir vērts ieaicināt vēstnieci, lai par šo jautājumu diskutētu. Un trešais - strādāsim kopā, lai mēs Kolumbiju varētu aicināt vēl intensīvāk īstenot ceļkarti. Paldies! Paldies, Langas kungs. Nu, neizteikšu garus secinājumus. Hovit kungs teica, ka man esot vēlreiz jānorāda uz to, ka mēs ANO um, misijas darbību Bogotā atbalstītu. Es gribu teikt, ka mēs visus jūs ieteikums apkoposim un nosūtīsim AFET un INTA komiteju vadītājiem. Jūs teicāt, ka būs darba grupa Kolumbijā pašā. Un es gribētu uh, vienkārši lūgt politiskās grupas uh, paraudzīties, vai jūs nevēlaties pašiniciatīvas ziņojumu sastādīt un skatīt šo jautājumu. Tātad paldies, paldies visiem. Mēs esam ļoti daudz laika tam veltījuši. Ja jūs vairs nepiedalīsieties nākošā darba kārtības punkta izskatīšanā, esiet tik laipni un klusi atstājiet zāli. Nākošais jautājums. Precizējums saistībā ar jaunās regulas par Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu perspektīvām. Lamstorf kungs um, mums pastāstīs par jauniem notikumiem, un arī uh, Lenār Mo kungs ir ar mums. Uh, viņš uh, ir DJ Defko uh, vice priekšsēdētājs, un uh, tagad uh, um, lūdzu. Uzstāv. Jā, paldies. Es varu novākt uh, šo kartīti, kas neatbilst manam vārdam. Paldies par iespēju jūs šodien uzstāties par šo jautājumu. Paldies par iespēju runāt par EIDHR perspektīvām. Šis ir e, viens no Eiropas e, e, ārpolitikas pamatvirzieniem. Mums ir daudz aspektu, kā mēs te darbojamies, veicinot cilvēktiesību ievērošanu demokrātiju. Mēs cenšamies stiprināt uh, pilsoniskās sabiedrības lomu un uh, stiprināt uh, pilsoniskās sabiedrības iespēju uh, stiprināt arī demokrātiskās struktūras. M mēs uh, īpaši uzmanīgi skatāmies uz cilvēku uh, tiesību uh, neievērošanu. Uh, Kopš 2006. gada mūsu instruments tika izveidots, cenšamies labot situāciju šajā jomā. Mēs skatāmies arī uz institucionāliem aspektiem. EIDHR pamatdoma ir uh, neatkarība no kompetento iestāžu piekrišanas, un mums šādi ir unikālas brīvības, salīdzinot ar citām programmām un iniciatīvām, un šādi mums visiem bija ļoti uh, svarīgi uh, ap runāt arī par šo aspektu un panākt tajā uh, papildināmību. Eiropas parlaments šeit ir nodrošinājis grozējumus, grozījumu pieņemšanu, kas um, tika iesniegti. Sarunām bija divas daļas. Pirmā par saturu, par to, ko mēs plānojam izdarīt, un otra daļa Vairāk bija starp iestāžu aspekti eh, par eh, komisijas padomus parlamentu sastarpējām attiecībām. Eh, te bija viens īpaši sarežģīts temats. Nākamais instruments stāsies spēkā 2014. gadā un darbosies līdz 2020. gadam. Nākamais Eiropas parlaments arī tiks ievēlēts 2014. gadā. Uh, un paliks amatā līdz um, 2019. gadam. Tātad mums bija nepieciešama pārskatīšana vidējā termiņā un deleģētais akts uh, šim instrumentam. Tas uh, attiektos arī uz visiem instrumentiem, nā, lai nākamajā Eiropas parlamentā mums nebūtu vairs diskusiju uh, vai arī mēģinājumu strateģiski ietekmēt EIDHR. Par saturu varu teikt šādi. Viens uh, svarīgs aspekts uh, skar sieviešu tiesības, dzimumu vienlīdzību, nediskrimināciju, uh, visas vardarbības formas nepieņemšanu un īpaši pret sievietēm un meitenēm vērstu vardarbību, tad arī vardarbības apkarošana pret LGBTI kopienu Tieši bija konference Leipcigā, Vācijā par šo tēmu. Tur bija runātāji no Krievijas. Viņš mm, stāstīja uh, par um, Vladimira Putina uh, veiksmīgu politiku šajā ziņā, un tas liels izaicinājums Eiropas Savienībai. Bija atsauce arī uz invalīdiem. Tas ir kaut kas, ko mēs atbalstām. Paldies uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas pievērs mūsu uzmanību šim aspektam, tad arī marginalizētas grupas, ievainojamās grupas, tās arī ir pieminētas. Par cilvēktiesību aizstāvjiem runājot, mēs paturējām atsaucies uz šo grupu. Te ir, um, šie ir joma, kur uh, pārstāvētas uh, Um, aktīvas uh, daudzas starptautiskās organizācijas, un arī šeit mēs vēlamies papildināt mm, viens otru. Viens no izaicinājumiem būs uh, panākt to, ka EIDHR strādā efektīvāk. Īpaši uh, jomās, kur darbi uzsaktīja jau iepriekš. Uh, Problēma, protams, tāda, ka mēs vēl esam pakļauti finanšu regulai, un um, līdz ar to mums ir ierobežojumi tiecībā uz to, ko varam izdarīt. Viena lieta, ko grūti bija uh, izskatīt, bija ar konkrētiem gadījumiem saistīta diskriminācija. Uh, kas skar simtiem tūkstošiem cilvēku. Tad kastu piedarība. Bet mēs pamanījāmies arī to ierakstīt tekstā. Tad e, bija atsauce uz ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. Uh, Pirmo reizi te parādās teksts eh, par brīvību nodarboties ar uzņēmēju darbību, bet tas jāskata plašākā kontekstā eh, sociālo tiesību jomām darba tiesību jomām. Šķiet, ka tagad teksts kļuvis līdzsvarotāks. Pilnīgi jauna lieta te parādās. Vēlamies uzlabot uh, ieslodzīto uzturēšanos standartus. Tātad vēlamies arī viņam nodrošināt cilvēku, cienīgu, cilvēku cienīgus apstākļus. Un tas mums bija svarīgi. Par diskusijām, tieši par kastām runājot, kā teikt, nebija viegli. Padomēji bija grūti saprotama nostāja par minoritātēm. Mēs zinām, ka minoritātes pastāv, bet padomē atsakās pieņemt šo faktu un runāja par personām, kas piedar pie minoritātēm, kas neatrisina gluži mūsu problēmu, bet, nu labi. Par um, starp iestāžu fronti runājot, te delģētie akti un eh, vidējā termiņa pārskatīšana. Par to tika diskutēts, bet agrāk mums neizdevās panākt labus rezultātus, bet tagad mums ir tas izdevies, un EIDHR pielikumā tagad ir identificēti e, pieci mērķi atbalstīt e, cilvēktiesību aizstāvjus situācijās, e, kura viņi ir visvairāk apdraudēti, otrkārt atbalstīt citas cilvēktiesību prioritātes, te varbūt vesela virkne dažādu gadījumu, treškārt atbalstīt demokrātiju, un ceturtkārt specifiskāk ir uh, novērot vēlēšanu norisi. Piektkārt skar vairāk starptautiskos mehānismus un cilvēktiesību procesus. Šis pielikums būs jāgroza ja uh, ko-leģislatori uh, tam piekritīs, um, tad parlamentam būs uh, diskusija ar padomu mm, un komisiju, un bet tas viss tāpat jābalsta uz šo pārskatīšanu vidējā termiņā. Jo, ja nonāks pie secinājuma, ka nekas nav jāmana, tad daudzietais akts nebūs nepieciešams. Uh, Par pielikumu runājot, nebija vienošanās par finanšu deklarācijas iekļaušanu. Te, ir, te mums ir viena starpiestāžu deklarācija, kopīgā deklarācija starp visām iestādēm. Tad ir džentlmeņu vienošanās, kas gadiem ilgi pastāv, tagad atrodas uz papīra. Un vēlēšanu novērošanai jāatvēlē 95% nevairāk, lai paliktu pietiekami daudz līdzekļu citām cilvēktiesību aktivitātēm. Kopumā aploksnē mums ir 1,3 uh, miliardi eiro. Tā kā daudzgadu finanšu schēmā mēs atzīstam, ka uh, eh, cilvēku attieksme pret cilvēktiesībām mums ir ļoti nopietna. Uh, Paldies eh, par šo visaptverošo prezentāciju un paldies, ka tik eh, veiksmīgi arī snājāt sarunas. Un tagad Lenamo kungs. Euh, paldies pavisam īsi. Eh, gribu tiešām ļoti atzinīgi vērtēt referenta un sarunu komandas darbu. Sarunas bija ļoti ilgas, bet es, intensīvas, bet es domāju, ka rezultāts ir ļoti labs. Divi punkti. Uh, papildus komisijas priekdāvātājiem mēs esam ļoti apmierināti, ka viss šīs ambīcijas, kuras tika īstenotas, ir um, nesušas um, labumu. Šis tiešām ir instruments, kas spēcina mūsu politiku īstenošanu, kā jau referents uh, uzsver. Budžeta pieaugums 20%, tas ir ļoti nozīmīgi šajā sarežģītajā uh, brīdī un ir daudz citu elementu instrumentu stiprināšanai. Es domāju, ka tas uh, tiešām atspoguļo intensīvo darbu. Vēl viens punkts, vienkārši runājot par to, nu tagad mums ir šis instruments. Protams, ka ir um, darba posms, kas sāks pēc pieņemšanas. Es ceru, ka mēs turpināsim tādā pašā ritmā. Mums ir ļoti nozīmīgs strateģisks dialogs un ir nozīmīgi, lai uh, līdzekļi, eh, kas ir piešķirti, ļoti ātri varētu tikt izmantot, lai nebūtu nekāda pārāvuma. Uh, ne pilsoniskās sabiedrības, ne aktīvistu atbalstā. Mums jāskatās arī, kāds ir darba kalendārs. 1. janvārs ir brīdis, kad nu, daudz fondu finansējums jāatjauno, jo iepriekšējais tiek pārtraukts. Paldies! Paldies! Tagad mēs pārvēršam šo sapulcs uz aizslēgtām durvīm sanāksmi. Mums ir jautājums par apvienotā Ārābu Emirātiem. Tas ir, tas bija tik pieprasīts, ka tas notikt aiz slēgtām durvīm, un tad pēc tam mēs turpināsim ar paplašināto prezidiju. Vārds Ben Čapā.